uzskatīts par apstiprinātu. Tāpat gribēju jūs informēt, ka attiecīgās Spānijas varas iestādes man informējušas, ka Alvārešas kundze šai citātē tiks aizstātīta ar Gutjerašu pretokungu. Šis, šī maiņas sāks stā, stājas spēkā ar 2010. gada 19. jūliju. Es varklāt gribētu arī sveikt mūsu vidū jauno kolēģi, ja viņš ir šeit, Nē, šķiet, ka viņš nav gan zālē šobrīd. Laikam at, nav atradis vēl ceļu uz šo zāli. Nu, tas nebūtu brīnums. Pamatojoties uz parlamenta reglamenta trešā pānta otro punktu, mums vispirms ir jāpārbauda šīs personas mandāts, un tāpēc pirms viņš pilnībā ieņems savu amatu kā deputāts, pārbaudīsim visu veidu informāciju, un viņš pagaidām ir ar pagaidu tiesībām. Viņam tā tad nāksies nākt klajā ar deklarāciju, ka, nā, ka viņš nepilda nekādas funkcijas un neieņem nekādus amatus, kas būtu pretrunā ar viņa kā Eiropas parlamenta deputāta amatu. Tāpat esmu informēts par Agneses Hankisas gadījumu. Ir iesniegts lūgums atcelt šīs deputātes parlamentāro imunitāti, jo pret viņu uzsākts tiesas process Budapeštas centrālajā tiesā.